kādu citu reizi pie jums un diskutēs tālāk par pasažieru tiesībām. Komisārio, la diskusione è chiusa. Paldies komisāru kungām, un līdz ar to šīs debats ir beigušās. Nākamais darba kārtības punkts ir mutiskais jautājums komisijai par regula par obligātu izcelsmes valsts norāda konkrētiem ražojumiem, kas ievest no trešām valstīm. Vispirms es došu vārdu jautājuma autoriem. Morēras kungam divas minūtes kā pirmajam. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dargie kolēģi. Es esmu viens no šī mutiskā jautājuma autoriem. 2005. gadā komisija nāca klajā ar regulas priekšlikumu, lai ieviestu obligāto sistēmu par uh, izcelsmes valsts norāda konkrētiem ražojumiem, kas ievest no trešām valstīm. Mērķi bija pirmkārt izvairīties no tā, ka tiek izmantoti nepatiesi vai maldinoši nepatiesi vai maldinošas norādes uz šiem te produktiem un lai nodrošinātu vienādas spēles noteikums ar tādiem partneriem kā Brazīlija, Japāna, Kanādā, ASV un citām valstīm. Šeit mēs raugamies uz obligāto izcelsmes valsts norādi, kas ir bijis spēkā no 2006. līdz 2009. gadam, bet 2010. gada oktobrī stājās spēkā jaunas likumdošanas kompetences attiecībā uz tirdzniecību līdz ar Lisabons līguma spēkā stāšanos. Parlaments pirmajā lasījumā pieņēma komisijas regulas projektu, kas eh, attiecās uz konkrētiem ražojumiem, kas ievest no trešām valstīm. 525 balsts tika nodotas pār 49 pret un 44 deputāti toreiz atturējās. Pēc tam, neraugoties uz vairākiem parlamentu lūgumiem, komisija nobloķēja likumdošanas procesu, un nesen situācija pārsteidzošā veidā mainījās, un komisija paziņoja, ka tā pašreizējo sistēmu no 2003. gada atsauks, un viņi atsaucās uz PTO grupas lēmumu par izcēlesmes valsts marķējumu lietu attiecībā uz lielopgaļu un cūgaļu. Līdz ar to mēs esam atgriezušies pie sākotnējās eh, situācijas, jo sākotnējā regulā komisija norādīja, ka tā ir nesavietojama ar PTO regulējumu. Mēs gribam zināt, kāpēc komisija atsauc priekšlikumu, kāpēc tā nāk klajā ar kaut ko jaunu kāpēc eh, tā nenodrošina to, ka mums likumdevēja pieņem uh, kopēju lik, likumdošanas bāzi, kas būtu saskaņā ar PTO noteikumiem. Nu, varbūt, ka nepieciešams otrais lasījums vai trialogs. Vai tiešām komisija netic uh, institucionālajai sadarbībai un to, ka ir jāatbalsta iedzīvotāji, kas mums uzticas? Vai jūs nedomājat, ka vajadzētu pakonsultēties ar parlamentu un pirms paziņošanas par šīs regulas atsaukšanu? jo es domāju, ka šīs vispārējais regulējums ir Eiropas Savienības interesēs. Pirmā, parlaments, parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtais regulējums vairs neatbilst PTO, un jautājums ir, kāpēc? Kā Komisija vērtē šīs te obligātās marķēšanas schēmas, ko pieprasa tādas valsts kā Brazīlija, ASV un citas, un visbeidzot. Kādas konkrētas pasākums komisija plāno veikt, lai garantētu šo te valsts norādi, un vai eh, produktu izsakojamību no trešajām valstīm attiecībā uz tiem sektoriem, kas ir regulā, eh, nebūtu jāievēro. Ko jūs esat eh, paredzējuši darīt? Vai jums ir kāds labāks priekšlikums, kas būtu saskaņā ar PTO noteikumiem? Un eh, ja tiks kaut kas tāds ierosināts, tad kad tas ir paredzēts? Paldies! Gardīnī kundzei divar pus minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji komisāru kungs. Jūs, manuprāt, ļoti skaidri dzirdējāt Marēras kunga jautājumus, un globalizētā pasaulē progress uh, norisināsies tikai tad, ja attiecībā uz visiem tiks piemērot vienu un tie paši noteikumi. Ja mēs runājam par preču tirdzniecību, tad šiem noteikumiem ir jābūt uh, saskaņā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas normām. Mēs nevēlamies, lai patērētāji un ražotāji tiktu iedalīt kā tādās otrās šķiras eh, pilsoņos atkarībā no kontinentu, kur tie eh, dzīvo vai strādā. Mūsu lielie konkurenti, partneri Ķīna, Brazīlija, Amerikas Savienotās valsts vai Kanāda, ja mums būs nepareizi iekšējie noteikumi attiecībā uz importu no citām valstīm, tad es domāju, ka mēs no tā cienīsim, cietīsim. Es domāju, ka Eiropas Savienībai ir vajadzīgi noteikumi par izcelsmes valsts norādi, ja produkti tiek ievesti no citām valstīm, kā mēs to norādījām jau 2010. gadā. Tāpēc mums vajadzētu vērsties PTO un norādīt, ka tajās valstīs, kur šādi noteikumi ir, mēs nedrīkstam pieļaut, ka ir dubult standarti. Uh, ir, mēs dzīvojam globalizētā pasaulē, mums ir jābūt godīgiem attiecībā pret saviem ražotājiem, saviem iedzīvotājiem, saviem pilsoņiem. Ja mēs tādi nebūsim, tad mēs nevarēsim aizsargāt viņu tiesības. Eiropas patērētājiem ir tiesības izvēlēties un saņemt uh, pareizi informāciju. Ražošana ir mūsu ekonomiskās konkurētspējas mugurkauls. Ražotājiem ir tiesības eh, raudzīties uz Eiropas Savienības institūcijām un sagaidīt uh, lai viņu intereses tiktu aizsargāts tāpat, kā tiek aizsargāts ražotāja intereses ASV, Ķīnā un citur. Komisāra kungs, jums ir jāparaugs uz spēkā esošo likumdošanu un jānodrošina labs dialogs ar parlamentu un komisiju. Parlaments komisāra kungs nav augstprātīgs. Tas nesaka, ka tas, ko parlaments ir pieņēmis, ir pats labākais un neapstrīdams, bet mēs ar ļoti lielu apņēmību sakam, ka, nu, ka no mūsu puses nav nekādas augstprātības, bet komisijai un padomē ir jāņem vērā, cik nožēlojama šobrīd ir situācija un pārējās institūcijas mūs saulēcīgi neinformēja par to, ka tās gatavojas atsaukt regulu. Komisijai ir jāorganizē sanāksmes, starp, kurās piedalās visas šīs trīs institūcijas, lai ieplānot nākamos soļus un virzītos uz priekšu. Es domāju, ka tas būtu tikai pieklājīgi. Uh, un tas būtu arī patērētāji interesēs. Lai, un, jo mums ir šis uh, sāpīgais jautājums jāatrisina. Paldies komisāram de Guhtam vārds. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Šodien Eiropas Savienībā uzņēmumi var marķēt uh, konkrētus ražojumus uh, brīvprātīgā veidā. Priekšlikums uh, bija noteikti ob obligātu izcelsmes valsts norāda konkrētiem ražojumiem, kas ievest no trešajām valstīm. Mēs zinām, cik būtisks Eiropas parlamentam liekas izcelsmes valsts norādes. Un uh, mēs uh, ņemam vērā šo te vienošanos pirmajā lasīmā, kas tika panākt. Komisija darīja visu, kas bija tās spēkā, spēkos, lai panāktu progresu attiecībā uz šo jautājumu, ņemot vērā Eiropas parlamentā pieņemtos grozījumus. Uh, septiņus gadus pēc priekšlikuma iesniegšanas mums ir jāskatās at patiesībai acīs. Kopš balsojuma Eiropas parlamentā nekāds progress nav panākts un nav nekādu izredžu panākt kompromisu politisko institūciju starpā. Pēc eh, pēdējiem eh, PTO noteikumiem šobrīd eh, ir, zinām, ir reāls bažas par to, ka tas priekšlikums ir nesavietojams ar PTO normām. Tas PTO, par PTO vienošanos par tehniskām barjerām, tirdznie, tehniskām barjerām tirdzniecībai. Līdz ar to ir būtiski palielinājies risks, tīpaši tāpēc, ka priekšlikums attiektos tikai uz ražojumiem, kas ir ievest no trešām valstīm un tie neattiektos uz Eiropas Savienības vietējiem produktiem. Uh, Ņemot vērā krīzi priekšlikuma koncentrēšanās uz importa precēm, ir arī jāņem vērā, jo te mēs vērojam, zinām, protekcionismu. Uh, Komisija iekļāva darba kārtībā šīs regulas atsaukšanu 2013. gadā, un komisija vēlas to atsaukt. Šobrīd mēs eh, esam starp institūciju procesā, un parlamentam un padomē ir iespēja komentēt šo komisijas lēmumu atsaukt regulu. Novembrī bija tehniskā sanāksme Un tāpat arī janvārī mēs tikāmies ar parlamentu. Ir paredzēta par, ir, notika sanāksme ar Intu komiteju. Dažās valstīs ir spēkā noteikumi par izcelsmes valsts norādi, tad šīs schēmas atšķiras, ir tīpaši atšķiras to saturu, šo noteikumu saturs. Eiropas eksportētājiem ir zinām šķēršļi Un ja mēs rīkosimies tāpat, tad mēs arī radīsim papildus šķēršus mūsu ražotājiem. Šo iemeslu dēļ un arī ņemot vērā starptautiskās saistības komisija uzskata, ka tā šobrīd nevar eh, īstenot likumdošanas darbības attiecībā uz obligāto izcelsmes valsts noraidu konkrētiem ražojumiem. Uh, Viena iespēja, ko mēs, kas tika izvērtēta sākotnējā priekšlikuma ietvaros, ir attiecināt eh, šos noteikums ne tikai uz ražojumiem no trešām valstīm, bet arī uz Eiropas Savienības ražojumiem. Bet eh, tad eh, priekšlikuma aptvērums būtu ļoti jāpaplašina un būtu nepieciešams cits juridiskais pamats. Moreiras kungs, es nedomāju, ka mēs to varam izdarīt pašreizējās procedūras ietvaros. Uh, Tas savukārt, tam savukārt būtu nepieciešams jauns ietekmes novērtējums saskaņā ar līgumu, būtu jānoskaidro, vai nozarei šādai rīcībai ir pieprasījums un kādas tad ir šīs te gaidas. Ņemot vērā ekonomikas krīzi, vai tiešām mēs vēlamies, lai uzlikt saviem ražotājiem lielākas izmaksas. Komisija pavisam noteikti to nevēlas, bet tā turpinās domāt par šo jautājumu. Un mm, vicepriekšsēdētājs Tajānī eh, ir gatavs izklāstīt šo, šo jautājumu sīkāk, ja jūs tā vēlēsieties. Ir nepieciešams nodrošināt eh, vienādas spēles noteikums visiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā ir jānodrošina aizsardzība pret eh, nepareizām norādēm un jāveicina inovācija. Nesenie noteikumi attiecībā uz tekstili, tekstilu precēm nu, liecina par to, ka uzņēmumi neuzskata, ka šis būs prioritārs jautājums. Tāpat ir jācīnās pret uh, dažādi negodīgi komercpraks. Komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu pakotni, tā skaitā likumdošanas pakotni attiecībā uz tirgus uzraudzību dažādiem produktiem, un tādējādi varētu tikt nodrošināt labāk ražojumu kontroli. Tāpat ir likumdošanas priekšlikums par vispārējo produktu drošību un tirgus uzraudzību kontekstā, kad eh, komisija strādā, ir bijusi spiesta savilkt jūs ciešāk, uh, Protams, ir jādomā par to, kā rīkoties, lai vislabāk veicinātu patērētāju uzticību, izaugsmu un konkurētspēju. Ņemot vērā jautājuma autoru komentārs, es gribētu sacīt, ka mēs ļoti skaidri esam norādījuši komisija, ka mums, ka komisija ir um, nodoms atsaukt šo regulu. Mēs atbildīgo komiteju informējām par šo jautājumu saulēcīgi, un tas bija iekļauts 2013. gada darba kārtībā. Un tas ir pilnībā saskan ar ietvaru nolīgumiem. Parlaments, protams, var izteikt savu viedokli pirms komisija pieņems lēmumu vai nu atsaukt šo regulu, vai rīkoties kā citādi šajā pavasarī. Paldies! Grācie, eh, pir... Paldies! Tagad ETP grupas vārdā uzstāsies Daniels Kaspari uz divām minūtēm, lūdzu. Priekšsētātājs kundze, paldies! Šodien mēs runājam par diviem jautājumiem. Vismaz, manuprāt, pirmais ir institucionāls jautājums. Eiropas komisija pirms daudziem mēnešiem, gandrīz pirms gadiem, piedāvāja likumdošanas iniciatīvu, uh, ar nelielu pārsvaru mēs nobalsojam pirmajā lasījumā, un padome divus gadus neko nedara. Viņi arī šodien pat nav ieradušies pie mums. Jāsaka, ka šī bezdarbība padomē ir ārkārtīgi nopietns pārkāpums. Divus gadus viņi neko nav darījuši. Nē, nu mēs to nevaram tā pieņemt. Komisāra kungs, komisijas darba programmā jūs eh, paziņojāt, ka vēlties atsaukt šo priekšlikumu, un es vēlētos, lai mēs jau būtu noslēguši darbu pirmajā lasījumā. Jums varbūt kopīgi ar mums vajadzēja padarīt šo priekšlikumu pieņemamāku, nevis to vienkārši atsaukt. Jo runājot par saturisko pusi, ļoti daudzi produkti, kas tiek uh, eksportēt uz Eiropas Savienību jau ir marķēti. Un, protams, ka patērētāji vēl zināt, no kurienes nāk šie produkti. Mēs dzīvojam globalizētā pasaulē, tādēļ mums ir jāapzinās, kā tad mēs varam paskaidrot šo produktu izcelsmi patērētājiem, jo, piemēram, produkts citreiz Eh, ir ražots no, dažādiem, eh, no dažādām izēvielām, kas nāk no atšķirīgām valstīm, un piemēram pati produkcija norisinās eh, kaut kur 30, 40, 50 valstīs. Tādēļ mums ir jāpiedāvā pietiekam pārskatāmi informācija patērētājiem. Mēs nevēlamies, lai tik pieņemts tāds regulējums, kas patērētāju dezinformētu. Tādēļ mums vajadzētu padomāt par jaunu priekšlikumu, ja nevaram pārstrādāt jau esošo. Paldies! Paldies! Sociāldemokrātu vārdā uzstāsies Sustas kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Citi kolēģi jau runāja par institucionālo ainavu. Mēs uh, to Mēs augstu vērtējam to, ka jūs pirms trim gadiem piedāvājāt iniciatīvu, komisāra kungs. Jā, protams, uh, Lisabons līgums nedaudz mainīja mūsu sadarbības noteikums, un jūs piedāvājat jaunu priekšlikumu, un parlaments vēlas iesaistīties uh, šajā darbā, jo mēs tagad esam līdz likumdevēji bet mēs īsti nevaram saprast, kādēļ jūs esat rīkojies tieši šādi. Parlaments tagad ir iedzīts stūrī, jo mēs mēģinājām runāt vienbalsīgi. Nav godīgi norādīt uz to faktu, ka šis priekšlikums jau ir septiņas gadus vecs. Īstenībā tas ir trīs gadus vecs. Mēs par to balsojām 2010. gada oktobrī, un mēs par priekšlikumu balsojām saskaņā ar iestāžu nolīgumu starp komisiju un parlamentu. Es vēlējos vērsties arī pret tiem, kas ir pret šādām normām. Tika uzdoti jautājumi par parlamenta centrālo lomu, par to, kas ir jādara parlamentam 500 miljonu apdzīvotajā Eiropas Savienībā komisāra kungs, nu paskatieties, kas notiek ražotnēs daudzi uzņēmumi piedzīvo krīzi, tādēļ ir jāparūpējas par izaugsmas veicināšanu, ir jārada jaunas darba vietas. Mēs nevēlamies ieviest šo regulu, lai uh, aizstāvētu protekcionismu iedīgļus. Nē, mēs vēlamies uh, ieviest vienotas normas un aizstāvēt mūsu ražotājus. Ja mēs uh, pārņemtu līdzīgas likumus kā ASV, tad problēma būtu atrisināta. Komisāra kungs, jums ir jāstrādā kopīgi ar padomu un parlamentu, lai pielāgotos jaunajām normām. Paldies, un tagad Alda grupas vārdā uzstāsies Rinaldī kungs, arī viņam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētais kungs, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Mēs zinām, ka eh, šī regulējuma pieņemšana nozīmēs eh, vairāk informācijas patērētājiem. Jāsaka, ka Ķīnā, ASV, Kanādā, Meksikā, Japānā un citās valstīs jau pastāv šādas normas. Mēs zinām, ka parlamenta deputāti vienojās, neskatoties uz to, ka uh, mēs arī daudz vilcinājāmies. Bija kolēģi, kas bija diezgan skeptiski noskaņot pret šo priekšlikumu. Mēs zinām, ka tas atbalsts, kas tika izrādīts pirms uh, diviem gadiem, uh, tika izrādīts tādēļ, ka regulā ir ieviesti konkrēti produkti, uh, otrkārt tur ir runāts par gala produktu, kas vairs netiek pārstrādāts, un trešām kārtām ir divu gadu pārējais laiks. PTO runā par atkāpēm, par sarunu vešanu, un īstenībā tas nekādā gadījumā nav saistīts ar protekcionismu. Mums ir um, jāparūpējas, lai iestāžu attiecības balstītos uz savstarpēju cieņu. Pēdējo gadu laikā parlaments patiešām savu darbu padarīja cienīgi. Nu, īstenībā padome pārāk daudz vilcinājās, varbūt arī uh, komisija bija neizlēmīga. Jāsaka, ka uzņēmumi, kas joprojām ražo Eiropas Savienībā, eh, viņiem ir jāievēro daudz vairāk noteikumu nekā tiem, kas savas ražotnes ir pārcēluši citviet. Mums ir jāuzņemas savu atbildības daļa. Uh, šo cilvēku priekšā. Mums jāuzņemas arī atbildība patērētāju priekšā. Mums ir jāsazinās ar patērētāju organizācijām, ar ražotāju organizācijām. Ir jāparūpējas, lai valdības neviena kultu tukšus salmus, bet arī uzņemtos iniciatīvu Eiropas Savienībā, uh, sagatavojot augsni šim priekšlikumam. Protams, ir jāsarunājas arī ar PTO. Domāju, ka parlaments līdz šim Eh, ir ieklausījies visās eh, interesētajās pusēs, ieklausījies arī savos pilsoņos. Daudziem šķiet, ka Eiropa vēlas noteikta norma sitin visā, arī attiecībā uz eh, rokas bagāžu, bet runājot par nozari, par rūpniecību, tad pēkšņi mēs baidāmies kaut ko ieviest. Paldies, Žadokungs, divi ar pus minūtes. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Jūs laikam neievērojat, ka mēs šobrīd ejam cauri krīzē, ļoti grūtai krīzē, un ka attiecīgi mūsu pilsoņiem ir noteikti pozīcija attiecībā uz globalizācijas lietām, ir lietas, ko cilvēki zaudē, un tad mums rodas tāds pretrunīgs iespējas. No vienas puses mēs saprotam, ka patērētājiem ir jāpatērē vairāk, lai dotu ieguldījumu mūsu ekonomikā, lai tiktu saglabāts darbvietas, un no otras puses mēs runājam par problēmām, par zaudējumiem mūsu planētai, un tagad mēs redzam, ka parlaments cenšas ierobežot patērētāju tiesības, neļaut darboties globalizētā vidē, vai jums nešķiet, ka tas nebūtu nepareizi? Kādas ir jūsu domas par šo komisijas liberālismu? Vai tiešām jūs uzskatāt, ka šeit ieguvumi no šīs liberālas attiecības? kas būs eh, tik ļoti lieli, ka jums nav bail pat ierobežot patērētāju tiesības, it īpaši šajā krīzes periodā. Varbūt šajā krīzes periodā liberālisms mm, nevedīs pie labām sekām un vai tiešām. Uh, nevajadzētu drīzāk eh, ko uzlabot kontroli pār importētām precēm. Mums jāskatās, kas notiek pasaulē, ir, kādas ir nepieciešamības, jo mūsu patērētājiem ir jābūt spējīgiem izdarīt izvēli. Mēs šeit nevaram atbildēt uz visiem jautājumiem par dempingu, sociālo vīdes. Tas ir cits eh, tēmats, bet gal galā tas ir rīks, mūsu atsauces punkts, kas galu galā mm, ļauj mums noskaitot mm, situāciju. Pilsoņi grib zināt, viņiem jādod ies pamats, kā izvēlēties. Komisāra kungs, mēs pieprasam, lai jūs stiprināt patērētāju tiesības. Mēs arī pieprasam, lai komisijas sava mandāta ietvaros nenodod visu atbildību tikai parlamentam. Arī jums ir atbildība kopā ar padomi. Jums ir jā cenšas tātad strādāt līdzvarotā veidā parlaments arī ir jāņem vērā. Katrā ziņā mēs nevaram izmantot šo krīzi, lai neievērētu patērētāju vai pilsoņu tiesības. Grācie. Paldies. Tagad EKR eh, e grupas vārdā uzstāsies Gerlings kundze. Vienu minūtu viņai. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Esmu vienmēr eh, bijusi nobažījusies par šo regulējumu. Vai šāda obligātā marķēšana atļaus cīnīties pret imitācijām un viltotiem produktiem? Eh, kādā veidā mēs varēsim labāk noteikt izcelsmes valsti, ja produkti tiks marķēt, marķēt ņemot vērā eh, jaunās piegādes ķēdes? Es saku, ka visi šie jautājumi ir e, ļoti svarīgi, bet e, neskatoties uz e, dažādu tirzniecības regulējumu un PTO, es saprotu, ka patērētāji patiešām vēlas zināt, no kurienes nāk viņu iegādātās preces. Viņi to vēlas zināt daudz iemeslu dēļ, viņi vēlas aizsargāt paši vietējos ražotājus, viņi vēlas uzzināt, vai tiek ievērot pietiekam augstu standārtu ražotāju valstī un tā tālāk. Es domāju, ka komisijai ir pienācis laiks uh, darīt kaut ko vairāk. Es, piemēram, tagad varu doties uz veikalu uh, un ar īpašu programmu mobilajā telefonā uzzināt ļoti daudz par konkrēto produktu. Un mums ir patiešām jāpiedāvā pietiekam plaša informācija mūsu patērētājiem. Lūdzu, ieklausieties parlamentā. Mēs esam ļoti tuvi patērētājiem. Neat, nenometiet. Uh, šos eh, labos eh, nodomus. Paldies, un tagad Salvīnīkungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, eh, komisāra kungs. Es E, vēlējos e, uzrunāt arī cilvēkus, kas šo sēdi klausās tiešsaistē. Vakardien mēs uzzinājām, ka Bangladešā ir nomiruši jau 112 bērni, kas ražoja tekstilu produktus. Viņi uh, strādāja par vienu dolāru dienā. Nu, šķiet, nevien tas pārāk daudz neinteresēja un neaizkustināja viena klusuma minūte, un tad jau šis jautājums bija aizmirsts. Es zinu, ka Eh, tās preces, kas tiek pārdotas Milānā, arī ražo bērni, kas eh, strādā Bangladešā. 500 miljoniem iedzīvotāju Eiropā tas šķiet ir vienalga. Mēs eh, pērkam multinacionālu uzņēmumu ražotus apģērbus, citus produktus, kas tiek pēc tam pārdot Nīderlandē, Vācijā, Itālijā. Ir daudz uzņēmumu, kas savus uz... ražotnes pārvieto ārpus Eiropas Savienības, jo tā tas ir lētāk. Mēs te varam nopirkt pirkt eh, kurpes no Pakistānas, eh, eh, augļus no Marokas, kuru tad uztrauc tas, ka uzņēmumu durvis tiek slēgtas un cilvēki nokļūst uz ielas. Daudz uzņēmumu bankrotē Un vai kāds par to patiešām ir norūpējies, tiek radītas jaunas darba vietas kaut kur ārpus Eiropas Savienības, ja bērns eh, Bangladešā eh, nopelna eh, vienu dolāru dienā, tad, protams, tas ir izdevīgāk maksāt šādam bērnam, nevis maksāt Milānā kādam strādniekam, kam ir jāmaksā 50 eiro dienā. Ķīnā, ASV, Meksikā, Japānā cilvēki aizsargā savus tirgus, politiķi par to rūpējas, bet tad pēkšņi Eiropas Savienība, ja tā vēlas darīt to pašu, tiek tiek apvainota protekcionismā. Un eh, tad jau ir skaidrs, ka mūsu pilsoņi mūs nesaprot un novēršas no Eiropas Savienības. Ja mēs eh, nerūpējamies par mirušo bērnu dvēselēm Bangladešā, nu, es nezinu, vai mēs joprojām varam dzīvot ar tīru sirdsapziņu. Un ja mēs visu laiku klausīsimies tikai Mario Monti teiktajā, nu, tad Dievs stāv klāt Eiropai. Paldies tagad, Šalca kungs komisāra kungs, mūsu politiskā grupa arī uh, atbalsta parlamenta izteikto kritiku. Padomi joprojām vilcinās jau divus gadus. Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības uzzināt, no kurienes nāk produktu, ko viņi katru dienu iegādājas. Tādēļ es lūgtu komisiju sagatavot jaunu priekšlikumu, kurā atspoguļot parlamenta pozīciju. It sevišķi uh, ņemot vērā to, ka padomi ir bijusi tik neizlēmīga. Pilsoņi vēlas zināt daudz vairāk nekā valsts nosaukumu. Mums ir jāspēr pirmie soļi. 21. gadsimtā ir jāparūpējas par augstāku patērētāju aizsardzības līmeni. Jāsaka, ka visas pasaules ekonomika ir kļuvusi aizvien vairāk saistīta. Un, ja kāds produkts tiek ražots vienalga kurā valstī, ir jāparūpējas, lai šie produkti nebūtu kaitīgi veselībai, lai tie tiktu ražot saskaņā ar darba un vides standartiem aktiem eh, jārunā ir par caurskatāmību un godīgu tirzniecību. Es gribēju parūpēties, lai arī PTO modernizētu sārtautiskās tirzniecības noteikumus, nevis visu laiku bāstu galvu smiltīs. Mums ir jāparūpēs, lai mūsu planēta un sabiedrība uh, nelabvēlīgi neietekmētu ražošanas ķēdes, ņemot vērā globalizētās pasaules jaunās prasības. Paldies! Paldies, un tagad uzstāsies Fjellner kungs uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pašā sākumā vēlējos uzteikt to faktu, ka komisija ir atsaukus šo iniciatīvu. Vakardien mēs uh, runājām par izcelsmes marķējumu un par to, cik ārkārtīgi sarežģīti ir šādi noteikumi. Bijām arī norūpējušies par to, ka Eiropas Savienība vēlas ieviest šādus um, izcelsmes marķējumus. Jāsaka, ka, piemēram, kas notiek kokvilnas tirgū, piemēram, tā kokvilna tiek austa kaut kur Itālijā, bet eh, paši auga nāk no citas valsts, no kādas trešās valsts, ir tik grūti izsakot produktu izcelsmei, jo produktu izēvielas var nākt no vienas valsts, pēc tam apstrādāts citā valstī, un ko, ko tad mēs īsti liksim uz marķējuma. Un, ja mēs uzliksim obligātās marķēšanas normas, tad tas uzliks papildus slogu slogu uzņēmumiem. Mēs vērsāmies pret šādu likumdošanu, jo tas nozīmētu arī papildus izmaksas. Kādēļ tad mēs vēlamies to eh, tagad attiecināt uz importētām precēm? Domāju, ja pilsoņi, ja patērētāji vēlētos, lai šāda likumdošana tiktu ieviesta, tad tas arī notiktu. Es domāju, ka šis regulējums ir lieka laika šķērdēšana. Nu, labāk, lai tas atdusas mierā. Paldies! Paldies! Eh, jums vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Vai jūs uz to atbildēsiet? Sta diventando quasi una tradizione tra me... Paldies! Nu, šķiet, ka tā jau ir kļuvusi par tradīciju, ka Fjellner kungam tiek uzdot zilās kartītes jautājumu. Jāsaka, ka ir grūti norādīt produkta izcelsmi. Ja, piemēram, izēvielas nāk no vienas valsts, produkts eh, tiek eh, pārstrādāt citā valstī, un tālāk, eh, nu, pēdējā, pēdējais punkts uz ī tiek uzlikts vēl kādā trešajā valstī. Varbūt, ka vajadzētu visu vienkāršot. Mums ir grūti paskaidrot patērētājiem visu produkta noieto ceļu no izēvielas līdz gatavai precei, kas jau guļ veikalu plauktos. Vai nevajadzētu parūpēties par savas valsts uh, uzņēmumu aizstāvēšanu? Jūs nesat interesēti eh, marķēšanā un uh, varbūt vajadzētu runāt skaidru valodu plenāru sēdē. Paldies, uh, atbild Fielner kungs. Šķiet, uh, jā, tās pamazām kļūst par tradīcijām, bet runājot par produktu marķēšanu, mums ir jāsaprot, kas tad īsti ir sarežģīts un kas ir jādara globālā līmenī. Ja būs vairāk birokrātijas, vairāk muitas nodevu, būs vairāk protekcionisma un e, mēs ļoti daudz zaudēsim. Ja mēs mēģināsim, piemēram, krekliņus ražot Eiropā, tad vairs nebūsim konkurētspējīgi. Es, piemēram, Vietnamā tikos ar tirzniecības palātas e, pārstāvjiem, un viņi teica, ka Vietnamā viņi varētu uh, izdzīvot tikai un vienīgi ražojot apavus. Mums ir jāsaka, ka mēs būsim zaudētāji, ja mēģināsim šādā veidā aizstāvēt savus tiesības. Paldies! Paldies, un tagad uh, uz divām minūtēm uzstāsies Langas kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Kādēļ mēs esam pret šo priekšlikumu? Man šķiet, šeit ir tikai viens iemesls. Daži ražotāji un daži tirgotāji Eiropas Savienībā nevēlas uz savām precēm norādīt izcelsmi. Viņi grib iepirkt izēvielas ļoti lēti, pēc tam gatavos produktus pārdot Eiropā par milzu naudu, eh, radot iespaidu, ka produkts īstenībā ir ražots Eiropā godīgos eh, darbiniekus saudzējošos apstākļos. Mums nevajadzētu iet šādu negodīgu cilvēku pavadā. Mēs vēlamies, lai ir caurskatāmība, lai jebkurš cilvēks varētu zināt, no kurienes nāk attiecīgie produkti produkti un lai Eiropas Savienībā būtu godīga konkurence. Es vēlējos runāt par diviem jautājumiem. Pirmais. Kas notiek padomē? Vai padome vēlas, lai Eiropas Savienība ietu tikai pa kopienas ceļu, patērētāju interesēs, vai padome interesēsies tikai par atsevišķām ekonomiskajām interesēm un tādā veidā vienkārši izlaidīs no rokām Eiropas metodi. Es esmu uh, nobažījies, ka šī otrā alternatīva tagad dominē padomē, proti nevis Eiropas dziļāka integrācija, bet gan atsevišķu uzņēmumu ekonomiskās intereses. Un otrs jautājums ir jāuzdod komisijai, kurā pusē jūs atrodaties, vai jūs uh, balstāt padomi, kas vēlas atbalstīt tikai ekonomiskās intereses, vai jūs esat parlamenta pusē, kas vēlas turpināt attīstīt Eiropas Savienību. Paldies! Honorevole Manders, un minūte 30. Manders kungs, pusotras minūtes. Dankjewel, voorzitter. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Daudz tiek runāts par institucionālām problēmām, par uh, problēmām sadarbībā ar PTO. Eiropas Savienībā mēs pieņemam tādu likumdošanu, kas uzsver arī sociālo dimensiju. Mēs vēlamies runāt par cilvēka cienīgu dzīvi, par Eiropas ražošanas aizstāviešanu. Mēs tāpat pieņemam arī likumdošanu par vides standartu ievērošanu. Es pats esmu advokāts, komisāra kungs arī kādreiz ir bijis advokāts. Es domāju, jums tas viss ir ļoti labi saprotams. Mums mums ir jāparūpēs par tiesību ievērošanu. Mums nevajadzētu uzspiest ārvalstu importētājiem eh, marķēt savus produktus. Ir jābūt eh, brīvprātīgai eh, izcelsmes marķēšanai, nu vai ražots Vācijā, ražots ES un ja būs obligāti marķēšanas principi, tad tas varētu daudzus tikai atbaidīt. Protams, mēs vēlamies, lai patērētāji būtu informēti, lai viņi varētu iepazīties ar caurskatām informāciju, vai, piemēram, produkts ir ražots Vācijā vai Eiropas Savienībā. Nevarētu būt tā, ka jūs, piemēram, nopērkat uzvalku, kur ir, uz kura etiķets ir rakstīts ražots Vācijā, bet īstenībā tikai pogas ir beigās piešūtas Vācijā un pats uzvalks nāk no kaut kādas trešās trešās pasaules valsts. Paldies! Eh, la parola ehm, all'onorevole. Tagad Dārtmuts kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Patērētāji grib zināt, no kurienes nāk produkti izstrādājumi. Tīpaši tas attiecās uz pārtiks precēm, pārtiks produktiem, tāpēc ļoti pareizi, ļoti saulēcīgi mēs runājam par izcelsmes noteikumiem. Gribu pasvītrot, ka īstenībā patērētājiem interesē izcelsmes valsts. Viņi grib lasīt izgatavots Francijā, izgatavots Vācijā, apvienotā karalistē, Dānijā. Un varbūt būtu bijuši pat daži tādi patērētāji, kas gribētu redzēt arī izgatavots Rumānijā, Made in Rumānijā. Bet ko negrib redzēt patērētāji izgatavots, ražots Eiropas Savienībā. Tādu uzrakstu negrib viņi redzēt. Un es gribu izteikt tādu cerību, kas, protams, ir velta. Es ļoti ceru, ka šie noteikumi eh, nebūs atkal liekas rīks, kas liks mūsu ceļā uz Eiropas supervalsti. Paldies, Prusta kungs, pusotras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu pārsteigts Esmu pārsteigts un man ir nomāts e, šis lēmums atcelt attiecīgo regulu. ir parlaments ar lielu vairākumu šo regulu biju apstiprinājis, un tagad jūs vairs neņemat vērā parlamentāriešu viedokli, ignorējot arī iedzīvotāju intereses. Jūs Eh, gribat atņemt cilvēkiem tiesības uzzināt ļoti svarīgu informāciju. Tas ir ļoti negatīvs signāls eh, arī attiecībā uz Eiropas institūcijām. Jūs mums stāstījāt, ka nākotnes atcelšanas mērķis ir eh, tāpēc, ka šī regula ir tāds, ka šī regula ir kļuvusi novecojusi, ņemot vērā arī ties nolēmumus, kas tad traucē komisijai novecojušā akta vietā radīt jaunu aktu. Kā jūs skaidrosiet eh, šo Brazīlijai, Kanādai? Eh, kā tad eh, tā ir tā, ka šīs valstis spēj saskaņot savus aktus ar pasaules tirniecības organizācijas noteikumiem? Vai nevajadzētu arī atzīt, ka padome nav spējīga atrast risinājumu? Mēs negribam uh, atņemt rīku, kas ir mūsu rīcībā šajā krīzes periodā. Tas nav saprātīgi, un es ļoti ceru, ka šajā gadā jūs varēsiet atrast patiesu risinājumu un varēsiet arī atrast to kopā ar padomu. Paldies! Pusotras minūtes, Kutas kungs. Paldies priekšsēdētāji komisāru kungs šajā debates fāzē. Gandrīz vai viss jau ir pateikts. Es gribu, lai šis regulējums paliek spēkā, bet uh, mēs runājam šeit par izcelsmes noteikumiem un tā ir viena lieta, bet no otras puses ir jautājums par caurskatamību. Mums vajadzētu pasvītrot mazo un vidēju uzņēmumu lomu Eiropas parlamentā katru dienu mēs atkārtojam šo SME MVU lomu, tātad 90 vairāk procenti E, ir tieši mazie vidēji uzņēmumi, tur ir daudz darba vietas, arī apgrozījuma lielākā daļa notiek tieši ar šiem uzņēmiem, un mēs e, gribam, lai tieši šajos uzņēmumos būtu arī, kas ir dzinuļi mūsu ekonomikā, lai būtu arī iespējas e, strādāt saskaņā noteikumiem. Varbūt komisija varētu pārskatīt savu uh, nolūku atsaukt regulu, jo mums vajadzētu paskatīties pašiem uz saviem uzņēmiem, bet no otras puses skaidrs, ka protekcionisms eh, neradīs jaunas darba vietas. Mūsu patērētāji grib zināt to, no kurienes prece nāk. Viņi grib, lai sociālie standarti tiktu uzturēti gan šeit, gan arī trešajās valstīs. Tāpēc lūdzu, lūdzu pārdomājiet vēlreiz jūsu nodomu šo regulu atsaukt. Varbūt, ja kaut ko vajag mainīt, tad jā, bet nevajadzētu um, atcelt pavisam. Tālāk uh, Kutaškungs viena minūte. Paldies uh, priekšsēdētāji Komisāra kungs, šis eh, regulējums, šī regula, ko 2010. gadā pieņēma Eiropas parlaments, eh, tad tas, tā bija adekvāta atbildi, lai tiktu nodrošināta labāka caurskatamība un informācija patērētājiem. Tas attiecās uz rūpnieciskiem ražojumiem, kas, ir, kas parādās Eiropas tirgu. Šā regula ir ļoti svarīga, tāpēc, ka eh, Eiropas Savienībā nav precīzi likumdošanas akti šajā jomā, un ļoti žēl, ka komisija ir pieņēmusi lēmumu regulu atsaukt. Uh, Eh, tiek ignorētas tiesības, saņemt informāciju, noteikti identifikācija, kas ļautu spriest par izcelsmi, par drošības standartiem, vides aizsardzības standartiem. Es domāju, ka ir nepieciešama lielāka informācija, un tas nenozīmē, ka būs lielāks protekcionisms. Paldies. Tālāk Patriša Toja. Viena minūte. Paldies. Tas bija ļoti negadīts lēmums un galīgi tas neko neliecina labu par komisijas darbu. Tātad komisija nesako parlamentu lēmumiem, arī iemesli, kāpēc regula ir atcelt, nav skaidri, kāpēc e, tāds lēmums. Tas nav pārliecinoši, galīgi nav pārliecinoši, pārliecinoši ņemot vērā arī regulas e, saturu protekcionisma draudus. Mēs uzskatām, ka šis pamatojums ir diezgan neskaidrs. Komisija nav bijusi konsekventa, nav varējusi darboties saskaņā ar saviem mērķiem. Jautājums komisija ir šāds. Vai jūs esat eh, ieklausījušies eh, balsīs, kas skan no šī parlamenta? vai komisija nav pietiekami drosmīga, vai jums nav drosmes um, aizstāvēt patērētājs, un ja tas tā ir, tad būs vēl lielāks skepticisms un mazāk uh, entuziasma. Paldies! Tālāk uh, mūsu kadīnī kundze divas minūtes. Paldies! Uh, komisārs stāstīja, ka starp visām institūcijām panāks labs kompromiss, bet vai tas tā ir? mēs īstenībā nevaram atrast kopsaucēju starp trijām institūcijām, mēs nevaram nonākt pie kopsaucēja, pie kompromisa. Jūs teicāt, ka nevajadzētu to attiecināt uz vietējiem ražojumiem, kas ir ražots šeit, iekšēji. Tas nav svarīgi. Uh, šeit mēs runājam par eh, izstrādājumiem, kas nāk no ārpuses. Kāpēc atcelt regulu? Kāpēc mēs nevarētu paskatīties citām valstīm, kur ir līdzīgi noteikumi? Kāpēc mēs nevarētu izanalizēt pieredzi citu vietu, lai būtu kaut kāds saprātīgi risinājumi no mūsu puses? Vai arī jūs esat pārliecināti, ka tas tiešām ir pretrunā ar PTO mehānismiem? Mēs gan esam pārliecināti, ka PTO nevar uzņemt valsts dažas ar, ar regulu vai tādu regulējumu un citām nav. Un pirmkārt, ir nepieciešams konkurences noteikumu, un jūs nevarat godīgi konkurēt, ja jums nav vienāda noteikuma, un pretējā gadījumā viena puse noteikti cietīs. Jūs paudāt pats savu viedokli vēl pirms komisijas lēmuma regulu atsaukt. Mēs ņemam vērā to, ko jūs teicāt savā paziņojumā. Uh, Es atļaušos tomēr apstrīdēt šo pamatojumu, jo ko jūs, ko mēs šeit izdarījām, arī mēs devām mūsu viedokli ļoti skaidri balsojot, mēs paudām savu viedokli, mēs lūdzām, lai jūs neturpināt savu plānu regulāt saukt. Tad parlaments arī ir atbildīgs par šo institucionālo dialogu, un mēs gribējām piedalīties pilnvērtīgi, un jūs arī esat puse. Uh, esat viena no trim institūcijām un skatāties, kādas ir iespējas mainīties, lai būtu kaut kāda saprātīga risinājuma. Mums tiešām jāmeklē šie risinājumi. Jūs pārstāvat Eiropu, jums ir jāaizstāv Eiropa. Tarabellas kungs. Paldies, priekšsēdētāji pilsoņiem ir tiesības saņemt adekvātu informāciju, tostarp arī par izcelsmi lai patērētāji var izdarīt eh, izcelsmi, un izcelsmes norādīšana arī ir viens no param, parametriem, kas būtu jādara zināms patērētājiem. Mēs jau arī parlamentā balsojam par šo lietu, un mēs gribējām arī runāt par sankcijām pārkāpuma gadījumā. Komisija ir bloķējusi likumdošanas procesu un nes tagad atbildību. Bez parlamenta piekrišanas jūs piedāvājat regulu atsaukt, bet visas institūcijas strādā tā, lai aizsargātu labāk patērētāja tiesības, bet šeit mēs redzam pretrunas. Vai jūs neredzat, ka jūs tagad bremzēsiet eh, uzņēmumu darbību un neatzīsiet vietējos ražētājus? Um, catch the eye. Uh, či... Tagad brīvā mikrofona procedūra. Ir pieteikušies runāt desmit deputāti. Lūdzu, nerunājiet ilgāk par, par vienu minūti. Kostingers kundze, komisāra kungs, mani pārsteidz komisijas rīcība. Eiropas parlaments pirmajā lasījumā uh, pavisam skaidri norādījis, kāda ir tā nostāja, neraugoties uz to, ka dalība valstis nevar nekādīgi vienoties. Komisijas solis ir apstrīdams, ir īpaši ņemot vērā to apstākli, ka programma ar, ar ASV var tikt mainīts, lai gan komisija to min kā galveno kā ar argumentu. Mēs uzskatām, ka komisijas rīcība ir ne, pieņēmama. Tā vietā, lai meklētu risinājumu, jūs vienkārši vēlties atsaukt regulu. Tāpēc es gribu uzdot jautājumu komisijai, kā jūs vēlties garantēt parlamenta prasības, lai attiecībā uz importētajiem produktiem no trešajām valstīm tiktu garantēts, ka tiek izmantoti tie paši vidas standarti un citi standarti. Uh, Un pirms jūs pieņemat tādu lēmumu par atsaukšanu, par to bija jākonsultējas ar parlamentu. Paldies. Honorevole Silvestris. Paldies, Silvestris kungs. Grazie. Nel 2010 il parlamento. Paldies. 2010. gadā parlaments ar 525 balsīm par atbalstīja šo regulu. Jūs, tas ir milzīgs balss eh, pārsvars, jūs nevarat eh, atsaukt šo regulējumu. Obligātais marķējums ir obligāts. Dienvidu Itālijā, piemēram, Kalabrijā un citviet, nu gandrīz visur ir darbojas daudz e, ķīniešu uzņēmumu, bet ļoti daudz mūsu uzņēmumu tiek slēgti. Tūkstošiem mūsu darbinieku zaudē darba, bet ja jūs paraugties uz to, kas tad tiek saražots Ķīnā, tad jāsaka, tas maksā it kā mazāk nekā Itālijā, bet ir milzīgas sociālās izmaksas bērnu tiesības, nepilngadīgo tiesības, tas viss cieši. Ziniet, attiecībā uz tekstilu precēm, kurpēm un citiem ražojumiem no trešām, trešajām valstīm tur konkurences izmaksas ir ļoti maz, bet kāpēc? Bet tas ir tāpēc, ka tiek darbā paverdzināti cilvēki. Nu, vismaz vajadzētu pieļaut tādu marķējumu, lai ļautu patērētājiem zināt, kur taču šis produkts ir sarežģots. Uh, Atsaukšana, komisāra kungs, tas ir to interesēs, kas īsteno neleža, nelegālu ražošanu vai atbalsta viltojumus. Ir jādod darba vietas Eiropā. Jū, vai jūs palīdzat tām daudznacionālajām kompānijām, kas savus ražotnes ir pārcēlušas ārpus Eiropas Savienības un neievēro Eiropas Savienības standārtus? Jūs nepalīdzat tiem uzņēmiem, kas ievēro cilvēku tiesības, kas maksā cilvēkiem labas algas? Jūs atbalstat cilvēku paverdzināšanu darbā, un ja jūs tā rīkosimies tālāk, tad jūs vēl vairāk zaudēsiet uzticību, un arī mēs to zaudēsim. Paldies! Danēlis Kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Man ir īpaši grūti. Pastāv īpašas grūtības saistībā ar lauksaimniecības produktiem. Lauksaimniecības produkts var ievest no citām valstīm, kur izmaksas ir zemāks un uh, kur uzņēmumiem ir bijuši piekļuvi Eiropas Savienības tirgumu ar nosacījumu, ka tie, tiek aps, šie produkti tiek apstrādāti kaut kādā brīdī Eiropas Savienībā, bet tas nenozīmē, ka tie ir Eiropas Savienības ražojumi. Un līdz ar to ļoti vienkārši mūs var pievilt, mums var sniegt nepatiesa informācija. Patērētājs paraugs uz marķējumu, domā, ka preci ir ražota Eiropas Savienībā, bet fakts ir tāds, ka primārais izēviela ir nākusi no citurienes un tikai pēdējais, pēdējā apstrāde notikusi Eiropas Savienībā. Uh, Un tā ir sakropļota eh, konkurence. Tās nav protekcionisms, par ko mēs te cīnāmies. Mēs vienkārši vēlamies aizsargāt savas intereses. Kālenbachs kundze lūdzu. Godātāja priekšsādātāja komisāra kungs. Šodien es jūtos trīsreiz pievilt. Pirmkārt, padomu mūs ir pievīlus, kas mūs kā partneri nav ņēmusi vērā. Otrakārt, es jūtos pievilta kā patērētāja un kā deputāta no komisijas puses. Kā patērētāja jūtos pievilta, tāpēc, ka ir skaidrs, ka 500 miljoni Eiropas Savienības iedzīvotāji ir tiesīgi uzzināt uh, informāciju par to, kādas produkts viņi pērk un no, no kurienes tie nāk. Uh, patērētāji vēlas zināt, ko viņi pērk. Otrakārt, es jūtos tā, ka jūs mani kā parlamentāriet esat pievīluši. Parlaments pirms diviem gadiem pieņēma ļoti skaidru nostāju, un jūs kopā ar padomi, jums kā padomē bija iespējas runāt par šo pozīciju. Uh, un jūs vienkārši pasakat, ka PTO to nepieļauj. PTO ir tirdzniecības partners, viņiem ir iespēja un uzdevums eh, to, ko mēs esam nosprauduši par mērķi, kopīgiem spēkiem apsvērt un eh, grozīt tā, lai tas atbilstu mūsu mērķiem. Es gribētu teikt, ka mums ir jāapzinās pārstāvošās briesmas un varbūt jānorāda vēl uz to, ka arī padomē ir aktīvi jāstrādā. Es sagaidu no jums rīcību, lai izstrādāts tāds noteikums, kas atbild gan PTO prasībām, gan patērētāju interesēm. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, saka Ferērs kungs. Mēs atkal un atkal runājam par šo jautājumu. Mēs redzam, ka kādu spēlu komisija spēlē. Tā vēlas nostāties to cilvēku pusē, kas ir uh, pret uh, izcelsmes marķēšanu un atbalstīt uh, globalizācijas atvēršanu. Uh, lielajiem importētājiem. Līdz ar to nostar caurskatāmību, tas, jo gal galā tas neatbilst citu to interesē. Mēs esam balsojuši par šo te obligāto mārķējumu, mēs esam atbalstījuši darba vietas Eiropā, mēs, tas ir instruments, kā cīnīties pret sociālo dempingu. Tas ir instruments, tas nenozīmē, ka mums ir jāizmaina pašreizējās tirzniecības politikas. Mums ir geogrāfiski sarežģīta ražošana, mums nav jāvēršas pret uh, pašreizējo politiku attiecībā uz geogrāfiskās izcelsmes norādēm, bet eh, tas, ka būtu obligātais marķējums šādiem ražojumiem no trešajām valstīm, tas nozīmē, ka cilvēkiem būtu lielāks izvēles iespējas. Paldies, Morgandī kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Tas ir visiem skaidrs. Es domāju, ka es, tas ir skaidrs arī padomē, kas te nav klāt, un komisijai, ka mums ir pienākums aizsargāt mūsu pašu iedzīvotāju intereses. Parlaments pārstāv savus pilsoņus, Eiropas Savienības pilsoņus, un tas runā skaidru valodu ar komisiju. Šis regulējums bija nepieciešams, lai dotu lielāku drošību, lai um, sniegtu lielākas garantijas iedzīvotājiem. Uh, lai pasargātos no viltotiem produktiem, kas pārpildina tirgu. Kas ir noticis? Lielo ziemeļvalstu intereses uh, ir guvušas virsroku uz mūsu rēķina. Es domāju, ka ja mums vajadzētu arī padomāt par muitas sistēmu importu kontekstā. Es domāju, ka cilvēki vēlas, lai tiktu, nu, lai būtu uz produktiem izvalsts izcelsmes valsts norādi. Runājot par PTO, parlaments vēlas, lai būtu stingra sistēma, bet komisija nedrīkst neuzklausīt mūsu prasības, jo mēs runājam iedzīvotāju vārdā. Kančāna kungs, paldies priekšsādētāji! es domāju, ka tas, ko mēs dzirdējām no komisāra puses par iespēju atsaukt regulu, ir devis bāžas domāt par to, vai tas vispār ir likumīgi. Pirmkārt, tas pasliktinātu situāciju un tas arī vēlreiz apliecināja to, ka padoma atsakās runāt par šo jautājumu. Savukārt parlamentu loma šeit tiek neievērot. Es domāju, ka tas ir tā, ir, tā ir liela necieņa pret parlamentu. Un uh, Tas ir tāds birokrātisks triks. Tas ir triks, kas nāks par ļaunu mūsu iedzīvotājiem. Mums nav konsekventu vispārējo noteikumu, lai, liek, lai pārtrauktu lēti saražoto preču ieplūšanu Eiropas Savienībā. Un tas, ka mēs nebūs, ja nebūs uz marķējumu šādas informācijas, tad būs daudz vieglāk izvairīties no kontrolēm. Un ja tas netiks nodrošināts, tad situācija tikai pasliktināsies. Es domāju, ka komisijai vajadzētu pārskatīt savu vēlmu atsaukt šo regulu un jāīsteno pareiz procedūru, kas īstenos nevis kaitēs dialogam starp likumdevējiem. Paldies komisāram Deguhtam vārds lūdzu. Paldies, priekšsādētāji. Paldies visiem tiem, kas piedalījās šajās ļoti dzīvlīgajās debatēs, lai gan tās norisinājās tik agri no rīta. Pirmkārt tika uzdot daudz jautājumu par uh, PTO. PTO noteikumi ir diezgan skaidri. Un PTO arī norāda, kāda ir noteikuma attiecībā uz eh, marķējumiem. 2010. gada noteikumi ir novecojuši tādēļ, ka tur ir runa tikai par ražojumiem, kas ir ievest no trešām valstīm, nevis un neatiecas uz Eiropas Savienībā sarežģotajiem noteikumiem. 2012. gada oktobrī komisija ziņoja par šiem precizējumiem padomēji un eh, parlamentam par šo situāciju. Uh, Ko PTO apelēt sūdzību izskatīšanas eh, padome norāda, kāda ir pašreizējā situācija, un eh, to var interpretēt tā, ka izcelsmes valsts eh, norāžu schēmām būtu jāatbilst ar jāatbilst tiem norādījumiem, kas ir vērsti pret eh, dažādām tirdzniecības barjerām, un līdz ar to nedrīkst radīt nelabvēlīgas apstākļus tātad šim te ražojumiem no trešajām valstīm salīdzinājumā ar pašmāju produktiem. Būtu ļoti grūti pamatot eh, šo te regulu, ņemot vērā pašreizējos noteikumus attiecībā uz uh, uz šiem eh, nolīgumiem par tehniskajām barjerām. Bet jautājums ir par to, nu kā tad ar citām valstīm, kur ir spēkā šādi nosacījumi. Es šo argumentu neuztveru kā nopietni, jo tas, ko mēs darām PTO un visās citās mūsu sarunās, vienalga vai runa par uh, divpusējām vai daudzpusējām sarunām, mēs lielāko uzsvaru liekam uz eh, dažādām tirzniecības barjerām un to nojaukšanu. Un tāpēc tas, ko mēs darām, tas ir daudz būtiskāk, tas ir būtiskāk par tarifiem. Tā kā no vienas puses mēs nevaram aizstāvēt to, ka eh, ir tehniskie šķēršļi tirzniecībai jānojauc, un no otras puses mēs nevaram pievērt acis un pašrīkoties citādi. Uh, Tā kā arguments, ka citi tā rīkojas, citi rīkojas slikti un kāpēc tad mums nerīkoties eh, tāpat, nav pareizais veids, kā darīt. Jo mēs gal galā esam viens no galvenajiem partneriem PTO. Dārtmuts kungs eh, izteica interesantu komentāru ka būtu jāraksta ka būtu jāraksta ražots Vācijā, nu, bet viņš gan nav klāt, laikam uz Dartmutu būs devies. Bet nedrīkst tādu rakstīt, ka ražots Eiropas Savienībā. Bet mēs esam iekšējais tirgus, šeit nav nekādas izcelsmes valsts. Mums būtu liela problēma, ja būtu obligāti jāraksta katra valsts, jo tas būtu pretrunā ar iekšējā tirgus noteikumiem. Franču produkts vairs neeksistē. Uh, Tas ir Eiropas produkts, Eiropas Savienības produkts, un gal galā vai tad mums būs dažādas, dažādi neoficiāli Eiropas Savienības izcelsmes norāžu noteikumi, lai mēs varam vienkārši redzēt, ka, piemēram, lielākā daļa no šī produktu sastāvdaļām nāk no Vācijas, nevis no Itālijas, un tā taču nevar. Nu, jebkar, jebkurā gadījumā ir jāraksta ražots Eiropas Savienībā. Nu, varbūt, ka var uh, kaut kādus citus vārdus vēl pierakstīt klāt, lai īpaši izcelt šo te ražotāju valsti. Iniciatīvas tiesības. Iniciatīvas tiesības nozīmē to, ka komisijai arī ir pilnvars atsaukt priekšlikumu. Tā ir daļa no tiesībām izteikt iniciatīvu. Tas nozīmē, ka mēs esam tiesīgi ne tikai nāk klājā ar iniciatīvu, bet esam tiesīgi arī to atsaukt. Uh, Tas dod komisijai pārvaldības pilnvaras. Un es domāju, ka mēs esam šīs pilnvaras pareizi izmantojuši, jo mēs eh, paziņojam par to Eiropas parlamentam. Tā ir daļa no priekšlikuma attiecībā uz 2013. gada darbu kārtību. Mēs par to runājam šodien. Es ļoti rūpīgi uzklausīju visus izteiktos komentārus. Nu, nav tā, ka mums tagad ir, ka Nevar būt tā, ka mums vairs nav, nebūtu iespējas kaut ko atsaukt. Es domāju, ka tas būtu pretrunā ar Eiropas komisijas darbu garu. Un tas ir jāievēro, ja vēlamies saglabāt pareizo līdzsvaru starp institūcijām. Es arī neesmu apmierināts ar padomas nostāju. Mēs esam mēs vairāk kārt centušies ar viņiem to apspriest. Viņi nekad nav bijuši tik tiešām gatavi to darīt bet skaidrs ir arī tas, ka tuvākajā laikā padomē vairākumu atbalstu neizdosies panākt. Tas ir ļoti acīm redzams. Nu, kas zina, varbūt, ka prezidējošā valsts domā savādāk, bet kas to lai zina. Langa, Langas kungs, jūs jautājat, vai atbalstat parlamentu, vai atbalstat padomi. Nu, nedariet tā, ne jau par to šeit ir runa. Uh, Mēs esam gatavi meklēt risinājumu, bet tam ir jābūt pareizam risinājumam. Marēžas kungs sacīja, nu kāpēc negrozīt šo priekšlikumu procedūras ietvaros šā gada laikā? Nu vai tiešām jūs tā, jūs domājat, Marēžas kungs, jūs šis konstitucionālo tiesību speciālists, vai jūs tiešām domājat, ka procedūras gaitā mēs varam izmainīt juridisko pamatu un pilnībā grozīt šo regulu? ja mēs to darām, nu mēs papētīsim tādu iespēju, nu tad ir jānonāk pie jauna priekšlikuma. Bet vai būs atbalsts šādam, šādam jaunam priekšlikumam, tas vēl ir jāskatās, bet pašreizējās procedūras ietveros to darīt, manuprāt, nebūtu pareizi. Ja jums būtu debats universitātē par šo jautājumu, tad jūs man noteikti piekristu. Es saņēmu kritiku arī par uh, liberālismu. Jā, Čadokungs teica, ka es tiešām esmu liberāls. Bet šeit es pārstāvu komisiju. Komisija tā ir cilvēku kolēģija. Tā, tas nav tikai mans viedoklis, tas ir visas komisijas viedoklis. Un tāpēc eh, dažkārt ir tāda tendence eh, pretstatīt liberālismu un kapitālismu, bet ta, šī nav tēma, ko diskutēsim šorīt no rīta. Es eh, atceros arī remarkas par Bangladešu. Es eh, gribu pateikt dažus vārdus. Mēs eh, atceramies šo skandalozo situāciju, kad ražojums nāk no Bangladešas un tur tiek maksāts jauniešiem, meitenēm vai puikām ļoti, ļoti zēmu algu, un šie cilvēki strādā pilnīgi nepiemērētos apstākļos, un tas ir tā ir. Arī vakardien bija sarunas par Bangladešu. Es nevarēju tajās piedalīties. Biju Parīzē, piedalījos uh, Parīzes uh, Nacionālās asamblējas debatēs, kas bija ārkārtīgi interesants. Nu, es domāju, ka mums būtu kaut kas jādara lietas labā, un te es runāju par Bangladešu. Es tik tiešām domāju, ka mums būtu jāizstrādā vairāk noteikumu attiecībā uz tām valstīm, kas var uh, brīvi ievest preces mūsu tirgos. Bangladeši iekļaus programmā viss izņemot ieročus, un es domāju, ka viņiem ir jāievēro noteikts noteikumu kopums, un es te domāju, varbūt, ka mēs varētu iekļaut uh, normu attiecībā uz pap, starptautiskās darba organizācijas papildu konvencijām. Nu, piemēram, varbūt, ka vajadzētu programmu tādu kā ceļa karti, ko varētu noslēgt ar Bangladešas un arī citu valstu uh, ar citām valstīm, arī, arī ar Eiropas kompānijām, kam būtu tas jāievēro. Bet eh, nevajadzētu to jaukt ar šo jautājumu, un to es arī gribētu teikt kolēģim. Nejauciet šos divus jautājumus kopā, jo ko mēs darām ar šiem ar vismazāk attīstītajām valstīm. Mēs vienkārši dodam viņiem iespējas importēt, un šīs valsts nekad nevarētu attīstīt savu rūpniecību, arī tekstilu rūpniecību, ja viņiem būtu jāstrādā pēc tādiem pašiem nosacījumiem kā mums. Jo te ir jāņem vērā, ka te ir runa par vismazāk attīstītajām valstīm. Taču arī šīm valstīm būtu jāievēro kaut kāds minimālais prasību kopums, jo es arī uzskatu, ka ir absolūti nepieņemam tas, kas tur notiek. Un tas jau nav pirmais gadījums, ka kaut kas tāds tiek uh, konstatēts. Es nesen redzēju arī, uh, ka tas tā notiek ne tikai tekstila industrijā, bet arī, piemēram, ādas apstrādes rūpniecībā, kur, teiksim, ir ļoti bīstam darba apstākļi, bet tam jau nav nekāda sakara ar uh, mārķējumu jautājumi. Ja mēs nedosim šim ja, jaunastīstības valstīm iespēju importēt savus preces uz mūsu valstīm, tad mēs eh, nebūsim protekcionisti, mēs būsim nevien protekcionisti, bet arī būsim nehumāni. Tas īsumā, nu varbūt neizteicos tik īsi, bet tas bija tas, ko es gribēju sacīt. Jā, mēs uzstāsim Un mēs turpināsim, un mēs arī atsauksim šo regulu, bet mēs aktīvi mēģināsim rast veidus, kā ierosināt jaunu. Mēs uh, turpināsim diskusijas ar jums, Morērs kungs, mēs arī turpināsim darbu ar jums tiekoties Intkomitejā vistuvākajā laikā, bet jums ir jāsaprot, ka tas nav vienkāršs jautājums. Uh, Es domāju, ka mums ir jāīsteno šīs te sarunas gan attiecībā uz importu ražojumiem, gan, paš, gan vietējiem ražojumiem. Nu, varbūt, ka ja mēs to attiecināsim tikai uz pašmai produktiem, tad, tad tas būs vairāk savietojums ar PTO. Es esmu gatavs arī skatīties uz citiem risinājumiem, bet pašreizējais risinājums nav labs, tas ir neveiksmīgs, tas nekad neizdosies, un es domāju, ka politiski visaprātīgāk būtu to atsaukt. Paldies! Eh, a conclusione del... Paldies! Noslēdzot diskusijas par šo darba kārtības punktu, gribu teikt, ka ir iesniegtas uh, četras rezolūcijas, un tagad uh, esam noslēguši.